Der Präsident. Die Sitzung. Atsāksim sēdi. Vakardienas protokols ir pieejams. Vai ir kaut kādi iebildumi? Tādu nav. Ļoti labi, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Pirmais darba kārtības punkts ir komisijas vicepriekšsētājs.